Good morning, ladies and gentlemen. Um, we... Labrīt, dāmas un kungi. Ir 9 un 5. Darba mums šodien daudz, tad nu ķersimies. Vērsim pie ragiem. Vienīgā lieta, ko es gribētu pirms tam teikt, 26. darba kārtības punkts. Lūguma raksts 0188 2015. To šodien pārunāsim pirms 25 darba kārtības punkta, jo komisijas pārstāv nāc, nāksies šajā brīdī doties prom. Tādēļ, ja nevienam nav iebildumu, tā arī darīsim. Labi. Neredzu, ka kāds iebilst. Pirmais lūgumraksts. 750. 2015 no Nīderlandes valsts piedarīgā. Valsts piedarīgais, kas iesniedzis lūgumrakstu, nav šeit ieradies, bet cik noprotu, viņš ir nosūtījis papildus dokumentu ar četriem jautājumiem komisijai. Uh, un 29. jūnijā mēs tos viņiem pārsūtījām. Un viņš sakos pasākumam um, straumēšanas režīmā. Lūguma raksts iesniedzējs šeit nav, tādēļ dod vārdu komisijai. Yes, good morning. Labrīt. Liels paldies Līguma raksta iesniedzējs gan sākotnējā lūguma rakstā, gan arī dokumentā, ko saņēmām pēc tam, uzdod uh, jautājumu par trim jautājumiem pēc būtības. Pirmkārt, vajadzētu koncentrēties uz CO2 uh, emisiju samazinājumu direktīvas ietvaros. Viņš aicina arī izvēlēties citu pieeju, domājot par alternatīviem enerģijas avotiem, par to, kā tiek aprēķināts enerģijas patēriņš un arī enerģijas marķējuma formāts salīdzinājumā ar pieeju, kas ir īstenota Nīderlandē. Un viņš lūdz arī pārskatīt esošo uh, enerģijas performances um, šīs veiksmēs direktīvu atbilstoši viņa vēlmēm. Atbildot uz šiem trim galveniem jautājumiem, ir svarīgi minēt, ka uh, šī direktīva Tā kā pirmkārt tur tiek runāts par energoefektivitāti, tāda bija likumdevēja izvēle. Bet, domājot par energoefektivitāti, tam ir arī ietekme attiecībā uz CO2 emisiju samazinājumu. Likumdevējs arī izvēlējās uh, marķējuma, performances un certifikācijas sistēmas atstāt nacionālā līmenī un direktīvā iekļaut tikai pamatprincipus. principus bet šajā kontekstā ir svarīgi minēt, ka jebkurā gadījumā šī direktīva tieši atsaucas uz iespēju risināt šos jautājumus, ko norāda arī lūgumraksta iesniedzējs, piemēram, CO2 indikātoru iekļaušana. Tā ir um, konkrēti minēta arī direktīvā. Nodalījums starp um, tātad šīm rezidenciālām ēkām, um, tātad arī uz to ir konkrēta atsauce. Tas pats attiecas arī uz ikgada enerģijas izmantojumu, uz mēr mērījumiem, arī uz to atsauc direktīvā ir. Un turklāt ir svarīgi minēt, ka direktīvā ir noteikts arī prasības, kas iekļauj gan energoefektivitāti, gan arī atjaunīgos enerģijas avotus. Tādēļ mums šķiet, ka nevajadzētu varbūt gluži piekrist lūgumrakstu iesniedzēja uh, uh, ideja par to, ka mēs apgrūtinām ilgspējīgas enerģijas avotu izmantošanu, ja patiesībā direktīva to veicina. Un pēdējā lieta attiecībā uz direktīvas pārskatīšanu, lai izmantotu šādu pieeju, kā vēlas lūgumraksta iesniedzējs, tātad no vienas puses gribētu uzsvērt, ka uh, lūgumraksta iesniedzēji piedāvātā pieeja jau ir atbilstīga direktīvai, tādā ziņā, ka valsts likumdevējs var to šādā veidā pielāgot uh, valsts specifikai ar visai lielām manevru iespējām, jo direktīva pieļauj visai lielu elastību. Tajā pašā laikā ir svarīgi minēt, ka direktīva šobrīd tiek pārskatīta, bet mērķis ir uh, pieņemt šo komisijas priekšlikumu rudens sākumā, oktobra sākumā šķiet. Tādēļ uh, vēl lēmumi nav pieņemti par pārskatīšanu un tādēļ nevaru konkrētas uh, detaļas sniegt par to, kāds būs beigās komisijas priekšlikums. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Vai kādam būtu komentāri? No contribution. Šķiet, ka komentāru nevienam nav. Tā kā šobrīd gaidām direktīvas pārskatīšanu, cik nopratām, tad rudenī tas ir plānots, tādēļ aicinātu šo jautājumu līdz tam brīdim atstāt atvērtu. Un tad, cerams, būs pieejama labāka informācija par to, kas notiek. Šobrīd tātad jautājums paliek atvērts. Um, we should be doing another petition. Skatīsim vēl vienu lūgumu rakstu numuru 22, bet man informēja, ka komisijas pārstāvs vēl nav ieradies. Tādēļ pāriem pie 23. darba kārtības punkta, pēc tam atgriezīsimies pie 22. kad ieradīsies komisijas pārstāvis, jo nav ieradies arī uh, Lūgumraksts iesniedzējs. 23. darba kārtības punkts, lūgumraksts 496 2015, ko iesniedzis Britu lūgumrakstu iesniedzējs. Arī viņš šeit nav ieradies. Tādēļ vārds komisija lūdzu. Good morning, ladies. Labrīt, dāmas un kungi. Šis lūgumraksts ir saistīts ar situāciju, kurā Britu pilsonim tika pārtraukta gāzes un elektrības pieeja piegāde, un šī persona iepriekš uh, saņēma gāzu un elektrību atbilstoši ēkas līgumam. Tas ir līgums, ko um, būv uzņēmums ir parakstījis ar um, enerģijas piegādes uzņēmumu. Un pēc tam tika noslēgts uh, parastais tradicionālais konta, uh, līgums ar uh, elektroenerģijas piegādātāju, bet uh, Uh, lai to īstenotu, bija nepieciešams certifikāts par to, ka ēka ir pienācīgi uzbūvēta un tā atbilst um, apdzīvošanas prasībām. Mēs ļoti rūpīgi izskatījām šo lūgumu rakstu, Vēr, vērsāmies pie Spāņu enerģijas regulātora. Viņš atzina, ka šāda problēma ir. Tomēr Viņš norādīja, ka likumdošanā nav nekas tāds, kas uh, neļautu piegādāt šim pilsonim uh, enerģiju. Problēma bija tīri certifikāta trūkums attiecībā uz šo ēku, kurā uzturējās attiecīgā persona. Komisija secina, un diemžēl, ka tā, un mēs ļoti, mums ļoti žēl, ka Britu pilsonis nonāca šādā situācijā, bet nav nekas uh, mūsu spēkos, lai palīdzētu šim cilvēkam, jo uh, tātad enerģijas piegādes apturēšana notika tādēļ, ka pietrūka attiecīgo certifikātu. Tādēļ mēs aicinātu viņu sazināties ar vietējām un reģionālām iestādēm, kam ir iespējas un pilnvars attiecībā uz ēku reģistrāciju. Thank you very much. Lielas paldies. Tad, cik noprotu, tad šobrīd šis jautājums ir valsts kompetences um, ziņā. Un no tā, ko jūs informējāt, mēs neko šeit, diemžēl, nevaram darīt. Ah. Yes, I will, I... Uh, uh. Tātad, cik noprotu, mēs neko nevaram darīt, bet redzu, ka kāds grib izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jautājums Vai nav iespējams iegūt šo certifikātu? Vai tā tāda parasta ierasta situācija? Jo tā problēma ir certifikāts, bet vai tad to nav iespējams iegūt, vai kas tad notika ar šo certifikātu? Es gribētu zināt, man tie ir tāda ziņkārība, politiska ziņkārība, protams. To... Komisija, vai jūs varat atbildēt? Liels paldies par jautājumu. Nu, nav neiespējami šo certifikātu saņemt, bet Mēs no savas puses, diemžēl, nevaram neko paveikt. Pētot lūgumu rakstu, man radās iespējas, ka, lai reģistrētu mājokli, jums ir tātad šī jābūt atļaujai, ka to var apdzīvot, un tā ir prasība, kas ir noteikti Spānijas likumdošanā. Tādēļ viņiem šo jautājumu nāksies atrisināt ar vietējām iestādēm. No mūsu skatu punktu raugoties, mēs neko nevaram paveikt, lai atvieglotu, pātrinātu šo procesu, jo uh, tur ir tātad process starp personu un attiecīgo pašvaldību. Bet vai viņš pieteicās iegūt šo certifikātu, ja viņš pieteicās un ne, neieguva, tad tā ir tā problēma. Ja nav pieteicies, tad jau cita lieta. No lūguma raksta rodas iespējas, ka viņš ir pieteicies un lūdza saņemt šo certifikātu un šobrīd gaida. Viņš tā tad atzina, norādīja, ka jā, tāds ir process, bet nu šķiet, ka tas ir noticis šajā starplaikā pēc tam, kad personai ir pārtraukta gāzes elektrības piegāde un tādēļ ir problēma priekšsēdētāji, no nu, mūsu saņemtās informācijas pilnīgi skaidrs, ka visai procedūrai ir sekots, un Spānijas iestādes vienkārši vēl nav apmierināts un nav izdevušas attiecīgo certifikātu. Bet nu, mēs šajā procesā neiesaistīsimies, un, lai arī mēs gribētu ļoti palīdzēt, šobrīd nevaram neko īsti citu darīt. Tādēļ, diemžēl, nu, aicinātu slēgt šo lūgumu rakstu. Vai būtu kādi komentāri? The... Labi, tad attiecīgi informēsim lūgumrakstu iesniedzēju, ka šis lūgumraksts ir slēgts. Thank you. Labi, pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, 24. punkts, lūgumraksts 529 2014. Lūgumrakstu iesniedz Itālijas valsts piedrīgais, arī viņš šeit nav ieradies. Un došu vārdu komisijai, lūdzu vēlreiz. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, dāmas un kungi. Diemžēl šis lūgumraksts tika saņemts tikai pagājušās nedēļas beigās, tādēļ nevarēšu jums sniegt pilnīgu, visaptverošu izvērtējumu šodien, bet tikai pavisam īsi tādu sākotnējo nostāju. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka balstoties uz a, reālā patēriņa triju gadu laikā. Tātad lūgumraksts tika nosūtīts 14. gadā, un viņš sūdzējās, ka nav pienācīgā veidā veikti mērījumi jau kopš 2011. gada. Vēl ir vairāk. Lūgumrakstiesniedzējs ir um, uzstādījis uh, saules uh, tātad enerģijas uh, paneļus, un viņš uh, sūdzās, ka diemžēl arī pēc šī pasākuma, diemžēl uh, rēķini netiek adekvāti aprēķināti. Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas, ka nav saņēmis arī caurskatām informāciju, ka viņa saules uh, enerģijas uh, paneļi neatspoguļo šajā gala rēķinā. Pirmais uh, viedoklis, sākotnējais vērtējums no komisijas puses būtu tāds, ka lūgumraksta iesniedzēja aprakstītā situācija pilnīgi skaidri ir sasaistīta ar um, enerģijas um, pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem dalībvalstīs, kādi ir to pienākumi atbilstoši enerģijas direktīvai un elektro, energoefektivitātes uh, direktīvai, kas nosaka, ka regulāri, ne, tātad laika termiņos, kas nepārsniedz vienu gadu, būtu jāsniedz caurskatāmi rēķini. Un tādēļ šajā kontekstā mēs nedēļas laikā sniegsim savu atbildi. Lielas paldies! Šajos apstākļos šķiet, ka atstāsim lūgumu rakstu atvērtu, jo, nu, acīm redzami, jums nav bijis pietiekami daudz laika uh, iegūt papildus informāciju šajā jautājumā. Tādēļ nav mums citas iespējas, kā vien atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Vai deputātiem būtu kādi komentāri par šo lūgumu rakstu? No. Šķiet, ka ne. Labi, tādā gadījumā šis lūgumraksts paliek atvērts. Thank you, bet... Liels paldies! 26. darba kārtības punkts. Lūguma raksts 0188 2015 no Bulgārijas valsts piedarīgā. Arī šis valsts piedarīgais um, lūguma raksts iesniedzējs nav ieradies, tad nu vārds komisijai. Labrīt, paldies! Šis lūgumraksts ir saistīts ar Bulgārijas um, energoapgādi mājasaimniecību apkurei, un šo lūgumrakstu var um, tātad. Uh, tur ir četri kategorija jautājumi. Pirmkārt, jautājums par terminoloģiju kas ir saistīts ar jauniem grozījumiem energo likumdošanā un um, tātad tirzniecība nomainītos piegādi. Uh, Mēs šo jautājumu pārskatījām un um, energo likumdošanā neatradām neko tādu, kas um, um, regulētu terminoloģiju. Tādēļ man nešķiet, ka šajā kontekstā varam ko darīt. Otrais jautājums. Tas bija vispārīgāka rakstura. Tas bija saistīts ar to, ka ir veidots uh, šis uh, apkures tirgus Lūgumrakstiesniedzējs norādījis, ka vajadzētu būt skaidram nodalījumam starp uh, uh, tātad uh, apkures ražošanu un piegādu un izplatīšanu. Un arī šeit, lai arī šāda veida darbības tiek regulētas um, gan elektrības, gan gāzes tirgu, nav konkrēta regulējuma par šādu vietēju līmeņu apkuras sistēmu. Bulgārijas likumdošanā nav nekā, kas būtu pretrunā ar Eiropas Savienības uh, likumdošanu šajā jomā. Treškārt, vispārējie nosacījumi attiecībā uz apkuras līgumiem. Šobrīd uh, pakalpojumu sniedzējs ir tas, kurš izstrādā nosacījumu sadaļu līgumā, ko pēc tam apstiprina valsts un regulators. Un arī šeit, šajā jomā, jāsaka, ka elektrības vai gāzes direktīvās nav pilnīgi nekā, kas norādītu, kādā veidā regulātoram vajadzētu to apstiprināt attiecībā uz uh, vietējo apkuras nozari Bulgārijā. Un esam arī detalizētāk skatījuši šo jautājumu energoefektivitātes direktīvas prasību kontekstā vispārējie nosacījumi un konkrēti tas, vai apkuras rēķini un cenas, cenas attiecībā uz uh, apkuras um, šiem piešķīrumiem, vai tās ir samērīgas. Atklājām, ka regulators uh, to ir apstiprinājis un tādējādi būtu iespējams nodrošināt zinām patērētāja aizsardzības līmeni. Tādēļ arī šajā jautājumā, diemžēl, um, neredzam, ka varētu ko darīt. Un pēdējais jautājums ir saistīts it kā ar uh, vispārēji nosacījumi sadaļas līgumā it kā negodīgumu un, iesp un to, ka Bulgārijas valsts piedarīgajiem nav iespējas uh, apstrīdēt šos vispārīgi apstiprinātos, vispārējos nosacījumus apkuras līgumos. Šeit Bulgārijas pilsoņi, cik tālu mēs zinām, var risināt šos jautājumus, viņi var vērsties civiltiesā. tiesā kur viņi apstrīd um, savus elektrības rēķinus. Un turklāt ir iespējams, un mēs ieteiktu arī Bulgārijas pilsoņiem, ja nu viņi atklātu, ka ir šādas problēmas, sazināties ar patērētāju aizsardzības komisiju. Tas arī no mūsu puses viss. Paldies! Liels paldies! Vai būtu kādi komentāri? Lūdzu, Alisa kungs. Paldies priekšsēdētāji! Manuprāt, ir visai skaidrs, ka šeit mēs domā, runājam par subsidiartāts principu. Un, manuprāt, lūguma raksta ies, uh, iesniedzējiem vajadzētu vērsties pie nacionālajām iestādēm un uh, civil, civiltiesas Bulgārijā. Es neredzu, ka mēs šeit varētu ko darīt, tādēļ aicinātu šo lūgumu rakstu slēgt. Vai būtu vēl kādi komentāri? Jā, es piekrītu. Labi, ļoti jauka vienošanās starp jums. Nu, es arī šķiet piekrītu. Uh, jo no informācijas, kas mums pieejama, šķiet, ka šis ir nacionāla līmeņa jautājums, nacionāla kompetences jautājums, kas jārisina valsts iestādēm, tādēļ aicinātu šo jautājumu slēgt. May I take you now to... Labi, tādā gadījumā pāriem pie 22. darba kārtības punkta. Attiecīgais Spānijas pārstā, um, komisijas pārstāvis ir ieradies. Lūguma raksts 2547 2013. Dotu vārdu lūguma rakstu iesniedzējiem. Viņš gan šķiet arī nav ieradies, bet um, man norādīja, ka šī persona tiešsaistē sekos. Lūguma rakstu izskatīšana vārds komisijai lūdzu. Köszönöm a szót. Hát, mint ismeretes, ebben a petícióban... Paldies Paldies. Um, šajā lūguma rakstā runa ir par reformām elektrības tirgu Spānijā 2013. gadā. Līdz ar to patērētāji, kuriem bija zemāks patēriņš, saskārās ar 40% pieaugumu savos rēķinos. Eiropas Savienības likumdošana, tīpaši trešā enerģētikas pakete sniedz plašu manevrēšanas iespēju nacionālajām iestādēm noteikt tarifus un cenas. Tomēr energoefektivitātes direktīva un elektrības direktīva nosaka noteikumus, eh, kas būtu jāņem vērā, veidojot tarifus. Daži aspekti saistībā ar energoefektivitāti. Uz 13. gada beigām uzkrātais deficīts bija 30 miljārdi eiro. Līdz ar to bija nepieciešams veikt tirgus reformas, un arī komisārs, kurš bija atbildīgs par šo jomu, atzinīgi novērtēja šīs reformas. Bija nepieciešams uh, Uh, samazināt subsīdijas atsevišķiem atjaunojums enerģijas veidiem, un daži fiksētie uh, tarifu sistēmas elementi bija jāliberalizē. Tas viss izraisīja cenu pieaugumu, kas ir minēta lūguma rakstā. Kopš tā laika politika Eiropas Savienības uh, līmenī sniedz ietvaru attiecībā uz politikas iniciatīvām un pašreizējo situāciju nacionālām iestādēm joprojām būs e, nozīmīga loma tarifu un cenu noteikšanai, samērīgai piegādēji. Tas ir īsumā tas, ko es vēlējos sacīt par šo lūgumu rakstu. Vai kāds e, no klātesošajiem vēlas ko sacīt par šo lūgumu rakstu? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsarētāji. Elektrība ir ļoti svarīga. Tad vēlreiz atvainojos. Elektrība ir svarīga visiem. Līdz ar to izklausās, ka Spānijā ir ļoti dārga elektrība, visdārgākā Eiropā. Uh, un 40% pieaugums, manuprāt, rada problēmas. Ar to vajadzētu iepazīties. Un, un izskatās, ka arī komisijai īsti nav skaidra, kādu nostāju pieņemt. Līdz ar to es vēlētos noskaidrot, kas ir tā pamatā, lai apspriest to vēlāk un pie lēmumu nonākt vēlāk. Es aicinātu atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu. Valēzes kungs. Es piekrītu. Izskatās, ka komisija joprojām iepazīstās ar šo jautājumu. Es arī atbalstu atstāšanu atvērtu. Brīnišķīgi, ka šorīt viss ir viensprāts. Jā, es arī domāju, ka mums nav pietiekama informācija no komisijas. Un e, ir jāatstāj šis lūguma raksts atvērts, kamēr e, saņemsim vairāk informācijas. Why? Uh, because uh, the, the previous point is not, not fit, uh, uh, ready. So, 25. Yeah, so there is one. Uh, I am informed that we will have. Saņēmu informāciju, ka mums ir jāizlaiž šobrīd 25. un jāķeras pie 27. punkta loģistikas iemeslu dēļ. Tātad lūgumraksts 0281 no 2011. gada, ko iesniedz Bulgārijas valsts piedarīgais. Uh, kurš nav klāt. Līdz ar to dodu vārdu komisijai. Paldies, priekšsarētāji! Sākumā vēlos sniegt kopsavilkumu informāciju par šo lūgumu rakstā, jo tika, tas jau tika reģistrēts 11. gadā, tad, tad ir jau pagājuši vairāk gadu. Sākotnēji tas bija par elektroenerģijas uh, paketes nepārņemšanu nacionālā likumdošanā. Tad, kad tas notika, Bulgārijas valsts piedarīgais eh, iesniedza papildus informāciju, ka Bulgārijas likumdošana pārkāp eh, ES eh, normas. Par to arī tika informēts parlaments 12. un 13. gadā. Kopš tā laika mēs veicam uh, analīzi eh, par atbilstību saskaņā ar trešo paketī. Noslēdzām to pagājušā gada beigās un cerams, ka spēsim sniegt eh, tuvākajā laikā jau eh, gala spriedumu. Tad par pašu lūgumu rakstu saturu. Tātad tajā tika minētas trīs problēmas. Pirmkārt, elektrības patērētājiem nav iespējams iegādāties elektrību par caurskatāmām cenām. Bulgārijā otra problēma ir, ka ne, netika noteikti likumdošanām noteikumi, eh, kas eh, ļautu pārsūdzēt nacionālā regulātora lēmumus. Un trešā problēma bija saistīta ar to, ka lūgumraksta iesniedzējs nevarēja brīvi izvēlēties eh, piegādātājs, respektīvi pāriet no viena piegādātāja pie cita. Vispirms par caurskatāmību cenām. Šis jautājums saistīts ar elektrības direktīvas trešo pantu saistībā ar eh, līguma attiecību caurskatāmību. Kā jūs zinat, Bulgārijā joprojām ir regulētas elektrības cenas, kas rada eh, problēmas ar tarifu deficītu. Uh, Un bieži vien regulējums eh, nosaka cenas zemāk par izmaksām, un eh, komisija sadarbojas ar Bulgārijas iestādēm, lai atrisinātu šīs problēmas. Un, eh, panākt to, ka cenas tiek noteikts pēc tirgus principiem. Šobrīd Bulgārijas ministrija atbildīgā maijā informēja, ka liberalizēs mājasemniecībām šīs cenas no 2021. gada un vienlaicīgi gatavo noteikums, lai aizsargātu uh, maznodrošināts iedzīvotājus. Līdz ar to cerams, uh, ka mēs varēsim atbildēt eh, uz šo sūdzību jau pavisam drīz ar gala lēmumu. Otrs jautājums. Uh, kas tika pieminēts, mūsu dienesti analizē Bulgārijas likumdošanu un tā savietojamību ar uh, Eh, enerģētikas paketi, mēs neredzam nekādas pārkāpums. Tika minēts, ka nav iespējama tiesiskā pārskatīšana, jo iesniedzot lietu tiesā, eh, tiesai nav tiesības eh, pārsūdzēt nacionālā regulātora lēmumus, bet Eiropas Savienības likumdošana nenosaka to, ka tiesai būtu šādām pilnvarām jābūt. Līdz ar to mēs neredzam tur Eiropas Savienības likumdošanas pārkāpumus. Uh, tā kā šī analīze ir noslēgta, tad pavisam drīz jau informēsim par lēmumu lūgumraksta iesniedzēju. Un treškārt par tiesību izvēl, tiesībām izvēlēties piegādātāji. Juridiski bija iespējams to darīt, bet praktiski nē, jo nebija standartizēta likumdošana, eh, kas ļautu tehniski to izdarīt. Un uh, Eh, šī gada 1. aprīlī šie noteikumi Bulgārijā beidzot ir izdoti, un mēs ceram, eh, ka arī šeit eh, lūgumraksts iesniedzējs pavisam drīz jau saņems atbildes arī uz šo jautājumu. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es Nezinu, kā varētu uzskatīt, ka elektrības cenas Bulgārijā ir zem ražošanas izmaksām. Esmu dzīvojis um, vairākās valstīs, Francijā, Grieķijā, uh, Bulgārijā, ataiskaitā, un visproblemātiskais rēķins vienmēr ir bijis Bulgārijā. No oktobra līdz maijam Eh, Bulgārijas eh, pilsoņu atalgojums nebūtu pietiekams, lai samaksātu elektrības rēķinu par šo periodu. Praktiski sešu mēnešu garumā ģimenēm ir jāiztiek praktiski bez uzturi, ja tās vēlas eh, norēķināties par elektrību. Es nezinu, kādā veidā šāds rēķins veidojas Bulgārijā. Es maksāju mazāk Francijā un Grieķijā salīdzinājumā ar Bulgāriju pār tādu pašu periodu. Un, manuprāt, mums ir jānoskaidro, kas tad notiek ar šo elektrības kompāniju, jo pēdējo gadu laikā ir bijušas deviņas pašnāvības cilvēkiem, kuri nespēja norēķināties pār elektrību. Tā ir informācija, kas arī izskanēja nesen presē. Šie uzņēmumi neinformē savus klientus. Un klienti apmaksā rēķinus, kas tiek izsniegti Eh, nekontrolējot skaitītājs, un tad, kad viņi saņem galīgo rēķinu, un kad, tad, kad ir pēkšņi jāsamaksā 4000 levu ar tiesas lēmumu, tā ir ārkārtīgi liela summa, jo viena pensionāra uh, Eh, pensionārā saņemtais ir seš, eh, no 60 līdz 100 eiro, atalgojums līdz 100, ap 160, kā apmaksāt līdzīgas summas, kādā veidā cilvēkiem pārlaist dziemu. Es uzskatu, ka šis lūgumraksts ir jāpadziļina. Es uzskatu, ka Bulgārijā izsniegtie rēķini ir pārliecīgi, vai arī tie ir atalgojumi, kas ir pārāk niecīgi. Farstā. Thank you, Mrs. Kuneva. Thank you. Paldies, Kunievs kundze. Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Nē. Jā, protams, tas ietekmē visus uh, Jautājums, vai mums ir kompetence mm, cenas izskatīt. Bet es nedomāju, ka mums šobrīd ir pietiekama informācija, un es saprotu, ka komisija joprojām eh, gaida darbu pabeigšanu. Līdz ar to es ierosinu šo lūgumu rakstu atstāt atvērtu Uh, yes, we're also waiting for the final. Jā, un es saprotu, mēs arī gaidām komisijas uh, gala rakstisko paziņojumu, tā kā atstājam noteikti atvērtu šo lūgumu rakstu. Paldies! Item. Yeah, it's a bit of a... Right, it's, it's, a, it's a bit of a backwards and forwards day. To to Tā tad mums jāpielāgojas situācijai. Ejam atpakaļ pie 25. darba kārtības punkta. Tur ir lūgumraksti no Bulgārijas. Ir vairākas. Nolasīšu tikai to numurus. Tātad te visi no nu, Bulgārijas. Paši lūgumraksti iesniedzēji nav klāt, bet ir video. Tātad lūgumraksti. 892 no 2008. gada. 1542 2009. gads, 38 2013. Tam ir arī video, kuru ir ierakstījis lūgumrakstiesniedzējs, to mēs noskatīsimies. Tālāk 256, 2013, 2069, 2013, 2178, 2013, 556, 2014 un 568, 2014. Bet pirms mēs ķeramies eh, tam klāt, eh, mēs noskatīsimies video, eh, nu, kur ir iesūtīts Dudevu kungs 38, 2013 lūgumrakstām. Eh, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, šis lūgumraksts tika iesniegts pirms trim gadiem pēc papildu informācijas, kas tika saņemta 15. gada septembrī. Par šo laiku direktīva 201183 ir transponēta Bulgārijas likumdošanā patērētāja aizsardzībai. Tomēr eh, komisijas reakcija liek domāt, ka eh, Eh, Bulgārijas elektrības eh, kompānijas eh, paskaidrojums nav izprast tāpat arī grūti izprast problēmu un saprast to, ka var šādā veidā izturēties pret Eiropas pilsoņiem. Vai tie būtu E, kolektīva vai individuāla veida līgumi e, vai kopīpašuma līgumi. Paskaidrošu, ka kopīpašumās ir juridiska persona ar savu administrācijas padomu, kas pārvalda e, kopīpašuma daļas, kam ir savs konts, lai apmaksātu rēķinus attiecībā par koplietošanas daļām. Nu jau veselu gadu Bulgārijas lēmējiestādes apiet direktīvas nosacījums, apgalvojot, ka enerģija netiek pārdota privātpersonām, bet kopīpašumam. Enerģijas kompānija un lemējas tādas ir nosūtījuši vēstules eh, attiecīgajām ģenerāldirekcijām, apgalvojot, ka ir noslēgti līgumi ar kopīpašumu. Eh, pilnībā ir iespējams, kā piegādātājiem ir piekļuvi eh, sadalas tīklam. Bet pārkāpumi ir ārkārtīgi lieli, taču lēmējas tādas to, to pieņem. Piemēram, tiek eh, izsniegti Eh, izpiemēram izsniegt rēķinus ar piegādes adresi un klienta vārdu. Eh, tas ir obligāti PVN ziņā, lai varētu noteikt eh, bilanci kreditoram un debitoram. Elektrības uzņēmums apgalvo, ka enerģija tiek pārdota kopi izņēmumam, bet rēķini tiek izsniegt privātpersonām Sač, savukārt eh, eh, pēc eh, prokuratūras uzskata šiem paziņojumiem nav juridiskas vērtības. Savukārt mēneša rēķini neatspoguļo reālo patēriņu, bet nosaka Eh, da, norāda dažādu patērētāju apkures un ener, eh, ener, apkurē patērēto enerģiju. Divi simti piecdesmit tūkstoši mājasaimniecību pret tām ir uzsākt tiesvedība par nemaksāšanu tās ir privātpersonas. Ja Bulgārijas tiesas piemērot justīcijas tiesas nolēmums tādā gadījumā, uh, piegādātāji eh, tiktu notiesāt no paša sākuma, jo nav sagatavoti pārdošanas līgumi, bet Bulgārijas tiesas neņem vērā Eiropas justīcijas lēmums konkrēti eh, lietu 618 2010 un arī regulās rakstīto. Un tas notiek neraugoties uz to, ka e, Eiropas līdzekļi tiek tērēt, lai sagatavotu bulgāru tiesnešus. Tas ir acīmredzams kompetences trūkums, kā arī spiediens, ko īsteno lēmējiestādes. Tiesneši saņem norādes un procesi nenotiek taisnīgi, tajos ir pārkāpumi. Vai Eiropas komisija ir gatava uzskatīt, ka nesot līgumiem un attaisnošojiem, pamatojošiem dok dokumentiem, var lemt pār saistību apjomu? Lūk, tāda ir e, bēdīgā realitāte, kura ilgst jau vairākus gadu desmitus. Bulgāri lemējas tādas. Arī mēģina uzspiest vienpusējas noteikumus, kā piemēram e, cenu griezt budžetu noteikšanu, ko noteicis ir nacionālais eh, regulators bez jebkādas iepriekšējas vienošanās. Pārkāpjot Eiropas justīcijas tiesas nolēmumus un civilās procedūras, eh, pants uh, 633 šajā gadījumā runāt par konkurētspēju vai neaizsargātiem patērētājiem Bulgārijā ir tabū. Un ko var teikt par kasācijas tiesu, kura pārdomā, vai ir nepieciešams piemērot obligātos standartus, kas ir noteikti 27. pantā attiecībā uz nepieprasītu piegādes. Mēs lūdzam Eiropas Savienību, eh, eh, komisiju spērt steidzam soļus, lai pārtrauktu to reketu, kas tiek īstenots pret Bulgāru pilsoņiem. Mēs lūdzam komisijas pārstāvis eh, atklāt Bulgārijas lēmēju iestāžu mēlus. Mēs nosādu, nosodām kriminālas darbības eh, noziedznieku bandai, kurā nodara kaitējumu simtiem tūkstošu iedzīvotāju līdz, eh, līdz pat konfiscējotiem mantu. Bulgārijai ir vairāki miljoni iedzīvotāju. Tā ir 2007. gadā iestājusies Eiropas Savienībā, un Bulgārijas eh, pilsoņiem ir tiesības tikt aizsargātiem saskaņā ar spēkā esošajām regulām. Savā lēmumā par simentālu lietu. Eiropas justīcijas tiesa ir noteikusi tiešās piemērojamības principu Eiropas Savienības um, tiesībām. Un uh, jebkurš nacionāls lēmums pretrunā ar šo normu ir jāuzskata par spēkā nesošu, un uh, tā, to nav nepieciešams pat uh, atcelt tiesas ceļā. Thank you very much. Paldies. Došu vārdu tagad Eiropas komisijai, lūdzu. Yes, good morning. Um... Labrīt. Attiecībā uz šo jautājumu šeit ir saskatāms divas problēmas. Pirmkārt par energoefektivitātes uh, likumdošanu Bulgārijā. Un tad vēl otrs e, jautājums par patērētāju tiesībām. Komisija ir iepazinusies ar energoefektivitātes direktīvas īstenošanu, uzskaitai un rēķinu izrakstīšanai. Energoefektivitātes direktīva normas aizstāja eh, energopakalpojumu direktīvas normas, uz kurām atsaucies lūgumrakstī iesniedzējs. Šobrīd Bulgārijas informācija eh, komisijai norāda, ka atbilstīgi normām, kas ir iekļauts direktīvā par to, kādas ir samērīgas prasības um, par daudz dzīvokļu ēkās ar vertikālu siltumu um, cauruļu izvietojumu, kādas biežākās risinājums Bulgārijā tiek ievērots. Mēs saprotam, ka konstitucionālā tiesa Bulgārijā ir pieņēmusi savu lēmumu, un šāds lietas netiek eh, atrunāts Eiropas saimnības līmenī. Šobrīd situācija tāda, ka ombuds ir eh, vērsies eh, pie eh, es tiesas prasot skaidrošu situāciju. Paldies! Благодаря Ви, госпожо председател. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi! Dārgie komisijas eh, pārstāvji, runājot par lūgumu rakstu ar 25. numuru, mēs eh, vēlamies pieminēt vairākus citus lūgumu rakstus iesniegti 2013. gadā, ko iesnieguši Dudevs, Dukovā Tā tad mums ir 12, 13, 14, 5 gadu lūguma raksta. Komisijas atbildi ir sekojuši. Komisija turpina skatīt eh, direktīvas transponēšanu nacionālais tiesībās. Pēc tam tā norāda, ka mēs diskutējam šo jautājumu ar Bulgārijas lemjestādēm. Pēc tam mēs saņem informāciju, ka mēs pārbaudām, vai tiek eh, pārkāpts Eiropas Savienības tiesības. Uh, 4. un 5. lūgam rakstā ir norādīts, eh, ka tie ir nepieņemami, un pēdējā komisija norāda, ka mūsu lūgumu rakstiem ir jāsazinās ar kompetentēm lēmējiestādēm Bulgārijā. Bet par ko tad mēs šeit runājam? Pie kāda rezultāta mēs uh, E, nonākam. Šie lūgumi rakstā tiec uz vienu un to pašu jautājumu. Bulgāru patērētāju tiesības ir tikušas pārkāptas, Eiropas tiesības ir pārkāptas. Lūgumi raksti ir iesniegti 2013, 14, 15. gadā, un no komisijas netiek saņemta nekāda atbildi. Es uzskatu, ka tas pierāda to, ka komisijas pārstāvji nespēja konstatēt vispār neko. Komisijas pārstāvi nespēja atbildēt, vai ir vai nav notikusi patērētāju tiesību pārkāpšana, vai ir vai nav pārkāpts Eiropas Savienības tiesības. Lūdzu, es gribētu dzirdēt skaidru atbildi no Eiropas komisijas puses. Mums ir apnicis klausīties ieteikumus, padomis, analīzes, diskusijas no 2009. līdz 2015. gadam. Komisijas apgalvo, ka tā pēta e, faktus, kur ir pilnīgi acīm redzami. Es lūdzu visus, kas ir klātsēžu zālē šodien, vai jūs maksāsit rēķinu, ja jums. Uh, nav līgumiska attiecība ar piegādātāju. Vai jūs šādu rēķinu apmaksāsiet, vai jūs uzskatītu, ka jums ir pienākumi, ja jums nav līgumisko attiecību? Es neuzskatu, ka tas būtu jums jādara. Eiropas komisijai vajadzētu apmeklēt Bulgāriju, lai redzētu, kāda ir Sofijas kvartāli, Ļuļina, Belija, lai redzētu notiekošo. Es aicinu komisijas pārstāvis sniegt mums skaidru atbildi. Viss, ko esam dzirdējuši līdz šim, pierāda to, ka e, Eiropas komisija ir pilnīgi nespējīga vai arī tā vēlas izvairīties no atbildes sniegšanas. Visiem šiem lūgumrakstiem ir jāpaliek atvērtiem, un es gribētu dzirdēt skaidru atbildu savu jautājumu. Ir vai nav noticis Eiropas Savienības tiesības pārkāpums? Līguma attiec, līgumiska attiecība nav. Tas ir acīm redzami. Pretējā gadījumā mēs varam runāt par komisijas darba simulāciju. Tas ir birokrātisks darbs bez jebkāda praktiska rezultāta. Lūdzu, komisijas pārstāvi, dodiet skaidru atbildi. Desmit lūgumraksti, no kuriem pieci ir iekļauti mūsu šodienas darba kārtībā, tiem visiem ir jāpaliek atvērtiem. Paldies! Paldies, Malinov kungs! I believe. <clears throat> Manuprāt, visi piekritīs, ka ir ļoti neierastīgi tik daudz lūgumrakstu par vienu to pašu tematu. Parasti no dažādām valstīm lūgumraksti sakrīt ar līdzīgiem no citām valstīm, bet man nav zināms, eh, ka kādā citā valstī būtu tik daudz lūgumrakstu par vienu to pašu tematu. Skaidrojums ir ļoti sarežģīts. Mēs, protams, varam sacīt, ka ir veselā uh, eh, problēmu virknē ar mantojumā saņemto uh, tehnoloģisko risinājumu un Bulgārijas tiesu eh, neefektivitāti. Uh, Bet šeit eh, tiek norādīts uz ļoti konkrētu problēmu, kas būtu jāuzskata, jāizskata arī Bulgārijas tiesu sistēmas neefektivitāte un absolūti eh, patērēta tiesību neņemšana vērā. Es ne, nedomāju, ka mums eh, ir kas vairāk piebilstams. Eh, Lūgumraks iesniedzējs ir ļoti precīzi analīzi veids, bet fakts, ka Bulgārijas iedzīvotāji izmanto Eiropas parlamentu kā pēdējo glābšanas salmiņu, tam vajadzētu eh, būt kā grūdienam uzsākt pārkāpumu procedūras. Un ja kaut kas notiks pateicoties Eiropas iestādēm šajā gadījumā, Es nedomāju, ka uh, Bulgārijai būtu iespējama labāka kampaņa par labu Eiropas Savienībai. Es atgādinu, jā, ir ļoti dīvaini, to ir grūti izprast, bet mēs runājam par simtiem tūkstošu cilvēku, kur tas skar. Un Bulgārijai ir regulāri protesti pret to. Un mēs uh, redzam, ka šīs sūdzības turpinās Par, un šajā konkrētajā gadījumā Bulgārijas tiesu sistēma netiek galā. Tam vajadzētu vēl likt augstāku spiedienu uz Eiropas komisiju kā pēdējo risinājumu, kur, eh, kur, par kuru situācijā, par kuru visi Bulgārijas iedzīvotāji zina, ka tā ir netaisnīga. Es eh, iesaku atstāt visus lūgumrakstus atvērtus. Kunievs kundze. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή ο... Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā to, ka mēs, mums ir jāizprot Bulgārijas iedzīvotāju problēmas, tas, ko viņi sagaida no mums, es aicinu organizēt Bulgārijas apmeklējumu, lai tiktos ar šiem iedzīvotājiem, lai redzētu, kas notiek uz vietas. kā jau es teicu, ir bijuši pašnāvību gadījumi, ir bijuši, bijušas ļoti nopietnas problēmas saistībā ar šiem e- enerģijas rēķiniem. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki izdara pašnāvības. Lūk, to es vēlēs piebilst. Paldies, vai vēl kāds no klātsošiem vēlas izteikties? Nē. Mums vēl ir laiks, vai komisija vēlas reaģēt uz uh, dzirdēto? Yes, so, um... Jā, ir acīm redzama problēma Bulgārijā. Vai tā ir problēma ar uh, Eiropas uh, likumdošanas pārņemšanu vai problēma uh, tiesas sistēmā, es neesmu pilnībā pārliecināta. Jā, varbūt ar komunistiskā režīma mantojuma problēmu ir slikti izolētas daudzdzīvokļu ēkas ar tehniskiem ierobežojumiem, precīzēm e, mērīšanai un rēķinu sastādīšanai. Mēs esam detalizēti izmeklējuši šo jautājumu, daudzkārt tikušies ar Bulgārijas iestādēm, pēdējā tikšanās reize bija pagājušā gada decembrī Ir uzsākts arī pārkāpuma procedūras, e, kur esam uzdevuši ļoti precīzes jautājumus par to, kā tiek sastādīti rēķini saskaņā ar energoefektivitātes direktīvu. Pārkāpuma procedūra ir sākta 2012. gadā. Un pēdējos divos gados esam sagatavojuši e, formālā paziņojuma vēstuli, nosūtījuši to un Eh, arī eh, atzinumu sagatavojuši un nosūtījuši. Šī gada eh, aprīlī ir slēgta pārkāpuma procedūra pēc normatīviem grozījumiem, kas tika pieņemti no energoefektivitātes direktīvas, tad tie beidzot tika Bulgārijas likumdošanā ieviesti. Tātad, kas ticis mainīts? Pirmkārt, Bulgārijas likumdošanā pamatnoteikums ir tas, ka uh, Eh, paši patērētāji uzstādas eh, siltuma eh, skaitītājus. Tos pamato ar tehniskiem iemesliem, lai rēķini balstītos uz faktisko patēriņu starp īrniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem. Tātad tas atbilst direktīvai, kas 9. E, pānta 3. punktā nosaka, ka e, siltumskaitītāji tiek uzstādīti, kur tas ir tehniski iespējams un izmaksziņā efektīvi. Individuālie skaitītāji tiek uzstādīti, tiem jābūt, protams, e, precīziem, un tā tad jāveic uzstādīšana, kur tas ir iespējams un izmaksziņā efektīvi. Tas šobrīd tiek izmantots arī uh, Eh, iekļauts Bulgārijas eh, likumdošanā eh, individuālām ēkām un horizontālām cauruļu novietojumam. Tad ir vēl viena lieta, ko mēs izmeklējām, respektīvi, kā tiek aprēķināti un sastādīti rēķini atsevišķiem dzīvokļiem. Rezultāti bija tāda, ka izmaksas ir salīdzinoši zemas, līdz ar to mēs nevaram teikt, ka sniegto pakalpojumu izmaksas pārsniedz to, ko nosaka direktīva. Un tad ir daudz jautājumu par metodiku, kas tiek izmantota e, siltumu e, e, izmaksu aprēķinam. 9. panta 3. punktā energoefektivitātes direktīvā tiek mudinātas dalību valstis pieņemt caurskatāmu likumdošanu par siltu um, izmaksu aprēķinu. Daļēji šis izmaksas iekļauj arī izmaksas par ēku siltināšanu. Dažkārt uh, iedzīvotāji, kas uh, neveic apkuri vai aptur to, uh, joprojām tur spiesti turpināt maksāt par ēkas izolāciju. Līdz ar to ir nepieciešams, lai eh, pati ēka saņemtu zinām siltumu apjomu, lai varētu nodrošināt visos dzīvokļos eh, apkuri. Un pat ja atsevišķi dzīvokļu īpašnieki labi iemeslu dēļ saistībā eh, ar trūkumu, piemēram, ir atslēguši siltumu savam dzīvoklim, viņiem joprojām jāmaksā par pašas ēkas izolāciju un apkuri. Jā, šīs izmaksas ir diezgan lielas un tik tiešām Bulgārijas pensionāriem uh, Eh, tās varētu veidot eh, lielu daļu no viņa ienākumiem vai pat eh, pārsniegtos. Tomēr Eiropas regula par centrālu apkures piegādi mm, neaizliedz šādu praksi. Ir bijis arī konstitucionāls tiesas eh, lēmums 2009. gadā, kur izmeklēja šo jautājumu, izskatīja tā savietojumība ar eh, citām tiesību normām. Mēs esam analizējuši šos gadījumus, lai pārliecinātos, vai nav pārkāpumi Eiropas Savienības likumdošanai. Mēs šādus pārkāpumus neesam eh, konstatējuši. Īpašumtiesības un tas, kā tiek slēgti līgumi starp kopīpašumu. Uh, Eh, un atsevišķiem dzīvne, eh, dzīvokļu īpašniekiem. Eh, to arī tieši konstitucionālā tiesa skatīja un atzina par savietojumu. Sprieduma daļas attiec arī uz to, ka Bulgārijā sociālās aizsardzības likumi un tie ļauj pieteikties uz subsīdijām. Cik es saprotu, eh, tās ir nepietiekamas. Un joprojām pastāv ievērojama problēma šai jomā, bet eh, neņemot vērā, tad komisija tur nav nekas darāms. Līguma attiecības uh, Eh, attiecībā un saistībā ar īpašumu tiesībām ir dalību valstu kompetencē. Mēs esam arī informēti par Bulgārijas tiesu atšķirīgo praksi jautājumos to, vai eh, dzīvokļa īpašnieks daudz dzīvokļa ēkā var eh, atteikties no centrāla apkursa saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības direktīvu. Mēs esam saņēmuši informāciju, ka ir Bulgārijas ombuds vērsies augstākajā civiltiesā um, ar jautājumu, kura norma ir ar augstāku spēku - patērēta tiesība aizsardzības likumdošana vai enerģētikas likums. Tas arī uh, ir signāls, ka Bulgārijas uh, tieslietu sistēma strādā. Mm. Um, Bulgārijas tiesu izmantotais laiks, tātad cik ātrā laikā viņi sniedz spriedumu, arī nav pārmērīgs. Līdz ar to es ceru, ka šī informācija eh, jums palīdzēs. Paldies! Šis, protams, ir ļoti sensitīvs jautājums. Lūgumrakstu komiteja, kā jau pareizi tik norādīts, ir iedzīvotāji eh, patērētāji pēdējais Eh, glābšanas, eh, pēdējā glābšanas iespēja, un mēs nevaram ignorēt to. Mums ir pretrunīga informācija no komisijas un no klātesošajiem, tāpēc es ierosinātu, ka lūgumrakstu komiteja sazināsies ar Bulgārijas iestādēm, lai saņemtu vairāk informācijas. Šobrīd vēlos ieteikt komisijai turpināt izmeklēt to, kas tika pausts šodien, esmu pārliecināta, ka klātesošo sacītais bija pamatots. Es domāju, ka viņi labi apzinās, ko viņi sacīja. Tā kā es domāju, ka šis ir tas gadījums, kad mums ir jāturpina izmeklēšana, jāatstāj šie lūguma rakstā atvērti, un kā lūguma rakstu komiteja mēs vērsīsimies pie Bulgārijas iestādēm, lai paši noskaidrotu situāciju un tad mēs varēsim pieņemt informētāku lēmumu. Līdz ar to es iesaku atstāt šīs lūgumrakstus atvērtus. Kuņevas kundze vēlas vēlreiz izteikties, lūdzu. Jā, atvainojiet, es gribēju nedaudz precizēt teikto lai komisija varētu ņemt vērā to savās sarunās ar valdību. Vēlos norādīt to, kas notiek Bulgārijā citā sakarā. Krīzes dēļ vairāki bulgāri, kas ir apmetušies citur Eiropā, zaudē darbu. Viņi pieteiksies uz bezdarbnieku statusu. Bulgārijā Viņi saņem atbildi, sistēma ir bloķēta, jūs nevarat pieteikties, nāciet citu dienu. Viņi nāk citu dienu, tas turpinas bez apstājas. Pilsoņi nespēja pieteikties bezdarbniekos. Tie, kur ir neatlaidīgāk, paliek uz vietas un uzstāja līdz brīdim, kad tie var tikt reģistrēti. Līdz ar to statistikas ir pilnībā sagrozītas, uzskatot, ka um, bezdarbs Bulgārijā ir krities. E, šķiet, ka mums mēģina parādīt, ka viss norit ļoti labi un legāli. Kundze. Šķiet, ka mēs esam pabeiguši skatīt šo lūgumu rakstu sēriju, tie paliek atvērti. Un tagad mēs varam pāriet pie 28. punkta, kas ir lūguma raksts, ko iesniedz Maltas un Britu lūguma rakstu iesniedzējs, iesniedzēji, iesniedzēji nav klāt un man informē, ka ir informācija aktualizēta, tā ir izdalīta. Tie ir lūguma raksti 1737, 341, 1655, 2102 un 0024. Lūguma rakstu iesniedzēji nav klāt, dodu vārdu komisijai. Paldies, priekšsēdētāji! Visumā Maltas likumdošana paredz dažādus elektrības un ūdens piegādes tarifus atkarībā no vairākiem kritērijiem. E, rezidentiem un nerezidentiem Maltā tiek piemērota atšķirīga tarifa. Šāda tarifu diversifikācija ir izraisījusi vairākus lūgumrakstus un sūdzības. Un tagad ar jūsu atļauju. Tā kā lūgumrakstos ir skatīti atšķirīgi jautājumi, tad es norādīšu trīs būtiskie, kas ir lūgumrakstos, ir piekļuve samazinātiem tarifiem Eiropas pilsoņiem, tas ir lūgumraksts 20, 24 un 341, otrais ir specifiskāks jautājums, īrnieku piekļuve samazinātiem tarifiem, tā ir, ir lūgumraksts 1737 Un trešā problēma ir īrnieku piekļuve informācijai par elektrības patēriņu. Tas ir iekļauts lūguma rakstā 341. Kā jau es sacīju, maltas likumdošana paredz atšķirīgus tarifus. Lai Eiropas Savienības pilsoņi varētu saņemt samazinātu tarifu, viņiem ir jāiesniedz iesniegums enerģijas uzņēmumam, runājot par piekļuvi samazinātiem tarifiem. Eiropas Savienības pilsoņi ir nobar nobežījušies, ka ir atsevišķas apgrūtinātas administratīvas procedūras, lai piekļūtu šiem samazinātiem tarifiem. Komisija sazinas jau no 2011. gada ar Maltas iestādēm, at, apmierinoša atbildi nav saņemta, pārkāpuma procedūra ir uzsākta, pēc tam Maltas iestādes savu praksi ir grozījušas un šobrīd Eiropas Savienības pilsoņi var iesniegt vienkāršu iesniegumu līdz ar uh, eh, pases vai ID kartes kopiju. Un turpmāk kontakti starp Maltu un komisiju Eh, palīdzēja uzsākt reverse procedūru tiem Eiropas pilsoņiem, kas ir cietuši no kaitējuma un tajā, kas attiecas uz komisiju, šī procedūra darbojas labi un vairākos lūguma rakstos norādītā vispārīgā problēma ir atrisināta. Tālāk par īrnieku piekļuvi samazinātiem tarifiem, kas ir lūguma raksts 1737. Komisija ir informēta par to, ka ir bijuši dažādi apgrūtinājumi, lai piekļūtu samazinātiem tarifiem Eiropas Savienības pilsoņi, kuri vēlējās eh, pieprasīt eh, samazināto tarifu, viņiem vajadzēja iesniegt eh, iesniegumu ar īpašnieku parakstu un viņu piekrišanu, lai varētu šādu samazinātu tarifu saņemt. Komisija un Maltas vēlējas tādas uh, ir sazinājušās kopš 2014. gada. Šī gada maijā komisija ir informēta, ka valsts lēma iestādes savu praksi groza un īrnieki var izmantot samazinātus tarifus bez formāla īpašnieka apstiprinājuma. Būs vienkārši jāiesniedz īres līguma kopija. Komisija šādai pieejai var piekrist, tomēr eh, sarunas starp Maltu un komisiju turpinās, bet tās attiecas uz maznozīmīgākiem jautājumiem, taču kopumā Maltas vispārīgā pieeja atbilst tam, ko komisija no tās sagaida. Līdz ar to šo četru lūgumu rakstu sakarā un pār tarifu diferenciāciju kā tādu. Pastāstīs kolēģis Emanuels Valens. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, godājumie klātesošie! Esmu no iekšējā tirgus ģenerāla direkcijas un piebildīšu pāris elementus attiecībās patērētāju diskriminēšanu pēc dzīves vietas. E, pakalpojums, par ko mēs runājām, ietilpst direktīvas par pakalpojumiem 20. panta izpratnē, kas aizliedz atšķirīgu izturēšanos balstoties uz patērētāju dzīves vietu, izņemot, ja to var pamatot ar objektīviem kritērijiem. Apsvērums numur 97 atgādina, kādi ir objektīvie kritēriji, kurus var izmantot e- ekonomiskie operatori lai varētu piemērot atšķirīgus tarifu nosacījumus. Šajā gadījumā no mūsu viedokļa ir grūti saprast, kāds objektīvs kritērijs attaisnot atšķirīgu izterēšanos šajā situācijā nerezidenti sistemātiski nespēja izmantot izdevīgākus tarifus nekā rezidenti, kuriem ir vairāk iespēju šim nolīgumam. Un skatot šo dosjē, mums neviens elements nepamato šādu atšķirīgu izturēšanos. Runājot par gāzes un elektrības piegādi, viens arguments, ko potenciāli varētu uh, Eh, piesaukt. Tā ir eh, atšķirība tajā, ka rezidenti maksā nodokļus izcelsmes valstī, tomēr šajā sakarā atgādinu, ka justīcijas tiesa skaidri norādījusi to, ka nodokļu maksātāja vērā ņemšana kā objektīvs kritērijs pieprasa skaidru saikni starp eh, maksāto nodokli un e, preferences tarifu, un šajā gadījumā mēs nesaskatām ciešu saiksni starp abām parādībām. Tāpat arī piebildīšu, ka Maltas lēmējiestādes ir paziņojušas, ka tās publicē vadlīnijas, angļu valodā guidance for service providers, par pakalpojumiem iekšējā tirgus aktā. 20. pants uh, no pakalpojumu direktīvas ir transponēts Maltas tiesību kopumā. Līdz ar to ir Maltas tiesību kopumā nosacījumi, kas nepieļauj di diskrimināciju. Savukārt mums nav zināms, ka Malta pu būtu publicējusi šādas vadlīnijas, bet tās ir iecerētas pareizā virzienā, un patērētāji tiek aicināti uz tām balstītos, lai uzturētu savas tiesības attiecībā pret eh, tām struktūrām, kuras ir atbildīgas par pakalpojumu direktīvas nosacījumu ievērošanu. Noslēgumā atgādinu, ka komisija 25. maijā piedāvāja regulas projektu, lai cīnītos pret diskriminēšanu pre iekšējā tirgu. Šis regulas projekts radītu tiešā veidā piemērojamas patērētāju tiesības un nepieļaut šādu situāciju rašanu. Šobrīd mēs skatām situāciju un to, ko varētu darīt Maltas gadījumā, taču vēlreiz norādu, ka regulas projekts ir paredzēts tam, lai šo problēmu atrisinātu. Paldies! Thank you very much. Lielas paldies! Man saka, ka esot vēl trešais komisijas pārstāvis. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Tas ir saistībā ar konkrēto jautājumu par um, īrnieku piekļuvi patēriņa datiem saistībā ar 341 lūgumrakstu. Tur lūgumrakstu iesniedzējs saka, ka viņš kā īrnieks nevar piekļūt patēriņa datiem, uh, un um, izīrētājs ir līgumslēdzēja puse, un um, attiecīgajiem lūgumrakstiesniedzējiem šķiet, ka tas nav likumīgi. Mēs situāciju vērtējam tā, ka var būt likumīgi tas, ka tā tad iznomātājs ir līgumslēdzēja puse uh, ar elektrības uzņēmumu un pēc tam savu dzīvokli izīrē kādam citam. Bet, ja šis īrnieks nav līgumslēdzēja puse, tātad ar piegādātāju, uh, tiek uzskatīts, ka viņš ir gala patērētājs. Tas atbilst esošai likumdošanai. Un tas savukārt nozīmē, ka pat jums, kā, jums pat kā īrniekam ir jābūt pieejai patēriņa datiem. Pat gadījumā, ja jums nav, tātad jūs neesat konkrētā persona, kas slēgus šo elektrības patēriņa līgumu. Bet, jebkurā gadījumā, likumdošana ir pareizi transponēta Maltas tiesībās. Un atbilstoši Maltas um, iestāžu norādei arī īrniekiem ir piekļuva patēriņu datiem, ja viņi lūdz šo informāciju, to pieprasa. Mums nav nekādu norāžu, ka um, tātad lūgums ne, lūgumraksta iesniedzējs būtu pieprasījis šo informāciju ne no um, attiecīgās iestādes, ne arī vērsies kādos tiesība aizsardzības mehānismos, ko, kas tā tad ir um, izveidoti maltu struktūrās, kas ir pieejami. Mums šķiet taisnība lūguma raksta iesniedzējiem, viņam ir jābūt piekļuvei patēriņa datiem, bet mums šķiet, ka attiecīgā persona vienkārši nav spērus nepieciešamos soļus, lai to iegūtu. Paldies! Liels paldies! Cik noprotu, arī Maltas iestāžu pārstāvis ir zālē un vēlētos izteikties. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji, labrīt visiem! Savas uzrunas sākumā gribētu norādīt uz to, ka jautājumi, kas ir ietverti šajos lūgumrakstos, uz ko sniedz atbild arī komisija, nav saistīti ar likumdošanu. Kā jau komisija norādīja, Maltas attiecīgie tiesību akti nepieļauj diskrimināciju balstoties uz valsts piedarības. Tomēr saprotam, ka iespējams varētu būt bijuši gadījumi, kad likuma praktiskā īstenošana varētu būt novedus pie problēmām saistībā ar dažādu likmju pieejamību un arī šī atšķirība starp īrnieku un namīpašnieku. Kā komisija jau to minēja, Sākumā gribētu pateikties komisijai par to, ka esat um, atzinuši arī mūsu darbu, mēģinot risināt problēmas saistībā ar pārkāpumiem par tarifu diferenciāciju. Mēs no sirds ceram, ka tā rezultātā pārkāpuma procedūra tiks slēgta un tiks slēgta arī lūguma raksti, kas saistīti ar šo jautājumu. Otra lieta. Uh, nomnieks vai nama īpašnieks. Kā jau komisija norādīja, tad spērām visus nepieciešamos soļus šī jautājuma risināšanai. Valdība ir apņēmusies mainīt administratīvo praksi šādos gadījumos, un šobrīd strādājam pie tā, ka tiek atzīti nomas līgumi bez rakstiska namīpašnieka piekrišanas. Tādējādi arī īrniekiem būs iespēja izmantot šos zemākos, zemākās likmes. Gribētu uzsvērt jautājums par īrnieku un namīpašnieku ietekmē ne tikai uh, Tātad attiecības, kad ir um, īpašums piedara Maltas valsts piedrīgajam un otra persona ir trešās valsts valsts piedrīgais, tas attiecas arī uz Maltas iedzīvotājiem, kas nomā dzīvokas. Tur situācija ir tieši tāda pati. Um, un šajā kontekstā gribētu pateikties komisijai par to, ka esat um, atzinuši, ka mēs strādājam pie šī jautājuma un es ir ceru, ka arī šo jautājumu izdosies slēgt, un tas nākt par labu arī mūsu pilsoņiem. Paldies! Mr. Becker would like to take... Becker, kungs, gribētu izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos tikai pavisam īsi pasakīt to, ka atzinīgi vērtēja komisijas pārstāvs sacīto kā tiek izstrādāts eh, skaidrojums eh, visā Eiropas Savienībā attiecībā uz e, dzīvojamā fondā sniegto energopakalpojumu uzskaiti. Un tas, manuprāt, atbilst e, tām, ko iedzīvotāji sagaida no Eiropas, kur e, dalību valstis varbūt nav precīzi sapratuši. Vai ir kaut kas jau pieejams, eh, vai jūs varbūt varat jau šeit kaut ko no tā precizēt un skaidrot mums? Komisija, es lūdzu, varētu atbildēt. Oui, merci beaucoup. Euh... Jā, liels paldies. Ja jautājums bija par likumdošanas priekšlikuma saturu saistībā ar diskriminācijas nepieļaušanu, ja pareizi viss sapratu, tad ļoti īsi var rezumēt un sniegt atbildi. Šis dosjē, par kur šodien runājam, tajā ir visai vienkāršas normas. Regula nepieļauj atšķirīgu attieksmi balstoties uz valsts piedrību vai valsts dzīves vietu. Kad tiek sniegti pakalpojumi? Vai pakalpojumu sniedzējs atrodas konkrētā zonā, teritorijā? Tas nozīmē, kad patērētājs pārvācas uz citu dalību valsti un tur patērē. Neatkarīgi no tā, vai viņš dzīvo viesnīcā Mm. vai runājam par elektrību vai par gāzi, šajos gadījumos nav nekāda atšķirība. Nepiemērojamās tiesību aktos ne vajadzētu arī būt cenas atšķirībām uh, attiecīgajām personām neatkarīgi, neatkarīgi no viņu izcelsmes. Un regulāri noteikti tieši tas pats. Nevar būt šādas atšķirības. Tādēļ komisija uzskata, ka nav objektīvu kritēriju, kas ļautu piemērot atšķirīgus tarifus balstoties uz valsts piedarību vai dzīves vietu. Tādēļ komisija aicinātu šādu praksē izliegt. Šobrīd šis priekšlikums tiek pārnāts IMCO komitejā, un Rostu kundze ir referenta. Mr. Becker wants the floor. Bekara kungs grib vēlreiz izteikties, lūdzu. Jā, paldies. Paldies par sniegto informāciju, bet mans jautājums uh, bija vērts uz jūsu paziņojumu, ka jūs maijā nolēmāt nā, uh, par noteikumu izstrādi. Mans jautājums bija par to, kad būs pieejami šie noteikumi. <sighs> C'est la, la réponse est, est difficile à donner. Jā, nu šī jāsaka, um, šis ir visai sarežģīts jautājums. Tas būs atkarīgs no likumdošanas procedūras. Nu, tur es neesmu gluži uh, atbildīgs un uh, tur priekšlikums vairs nav komisijas rokās. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, tas notika 25. maijā. Pa, uh, padome šobrīd sāks pie tās darbu. Mr. Jāhārt. Jā, kungs. Jā, arī es vēlētos teikt paldies, jo tas nenotiek tik bieži, ka komisija uh, ir klāta ar labu informāciju un dalību valsts pārstāvi ir klāta un vēlas piedalīties. Eh, tas ir labi, ka dalībvalsts pārstāvi klāt. Liels paldies par to. Mēs varam saņemt plašāku informāciju līdz ar to. Uh, Bet vēlos arī vērsties pie sekretariāta ar jautājumu. Dažkārt mums ir tādas, eh, tādi lūgumraksti, kur tiek konstatēts, ka tiek pārkāpti iekšējā tirgus principi un diskriminācija. Varbūt atceros par auto apdrošināšanu bija tāds jautājums, tur tarifi, protams, ļoti atšķirīgi. Un eh, cilvēki apgalvo, ka tur tiek diskriminēti. Tad bija jautājums par e, zemes e, iegūšanu īpašumā, kur Francijā netika ļauts iegūt īpašumā zemi tādēļ, ka cilvēks bija pārsniedzis konkrētu vecumu. Un es redzu, ka ir šobrīd kustība komisijā, e, kas cenš šīs problēmas risināt, kur ir tā robeža, kur beidzās dalību valstu manevrēšanas iespēja un tiesības pašiem e, kaut ko lemt atšķirīgu un kur sākās diskriminācija. Un tas man tiešām interesē. Jo tuvāk e, mēs virzamies šai problēmai, jo grūtāk e, bieži vien ir šajā konkrētajā gadījumā informācija, kas tiks sniegta ļoti pozitīva. Man prieks dzirdēt, ka komisija arī saka, ka tas īsti nav labi Un arī dalība valsts saka, ka jā, nu tur arī tiešām nav viss labi, mēs to izlabosim. Es domāju, ka gan apdrošināšanas jomā, gan uh, zemes iegādes eh, jomā. Eh, nezinu, vai tur kaut kas daudz ir mainījies. Toreiz tajos tematos man likās liela nekaunība sacīt, ka tā kā tu esi sasniedzis noteiktu vecumu, tad tu vairs nedrīkst iegādāties zemi. Un tas, manuprāt, ļoti nekaunīgi no dalību valsts puses. Un tad kāds 65 gados tomēr drīkst turpināt dzīvot un drīkst arī apkopt savu, savu zemes pleķīti. Bet nu, tas bija vecs stāsts jau pagājis. Tātad vēlreiz par šodienu. Man patīk situācijas izklāsts un uh, sniegtā informācija eh, trīskārši plusi no manas puses. I, I'm wondering whether the more Man radās jautājums, vai Maltas iestādes vēl gribētu ko piebilst, vai jūs vēlētos varbūt precizēt? kuri no šiem lūgumrakstiem nu būtu kā skatāmi kā atbildēti un kurus risināsiet ļoti tuvā nākotnē. Es gribētu, lai par to būtu skaidrība. Es nezinu, vai vēlties ko teikt, bet manuprāt, tas palīdzētu. Jā, jūs teiktu, kuras uzreiz tika atrisinātas un risinātas, manuprāt, komisija par zināmiem jautājumiem stiecās ļoti skaidri, par citiem mazāk. Tādēļ pirms pieņemam lēmumu, gribētu dot jums iespēju, ja vēlties izmantot šo iespēju, izteikties un precizēt un atbildēt. Okay, um, so the... Tie lūguma raksti, kas ir saistīti ar pārkāpumu un Uz tām atsaucās arī komisija, kā lūgumrakstiem, kas saistīti ar pārkāpumu. Tur komisijas atbild bija ļoti skaidra. Viņi norādīja un atzina mūsu darbu kontekstā, tātad sakot, ka šie jautājumi ir atrisināti. Tādēļ šos lūgumrakstus mēs uzskatītu par slēgtiem, par atrisinātiem, par tādiem, kurus var slēgt, jo tie ir risināt, izmantojot administratīvo procedūru, ko esam ieviesuši pēdējo mēnešu laikā. Vai jūs lūdzu varētu konkrētāt, par kurām konkrēti jūs runājat? Okay. So, um, it's, um... Tātad lūgumraksts numur 2102 2014. un 24 no 2015. gada. Specifically... Tie konkrēti ir saistīti ar pārkāpumu procedūru tātad. Komisija varētu apstiprināt. Iesprāt, šobrīd nav nekādu pārkāpumu, un Maltas iestādes ir pienācīgā mērā atrisinājis šo problēmu. Par pārkāpumu runājot, komisija, jā, es varu apstiprināt, ka šajos lūgumrakstos norādītās problēmas, kas bija saistīts ar uh, 2011. gada pārkāpumu procedūru no komisijas skatu punktu raugoties, nu, ir atrisinātas. Labi, tādā gadījā, gadījumā aicinātu šos divus lūgumrakstus slēgt. Šķiet, ka vēl ir zinām jautājums saistībā ar pārējiem lūgumrakstiem. Tur mums būs nepieciešama uh, papildus informācija, apstiprinājums no komisijas un papildus informācija no malts iestādēm, cik noprot, tad pavisam drīz tā mums tiks sniegta. Tādēļ slēdzam šīs div, šos divus lūguma rakstus un pārējos atstājam vēl aizvien atvērtus. Vai nevienam nu nav iebildumu? Labi. Paldies. Paldies. Right, I think we've come to an end. Labi, šķiet, ka tādā gadījumā esam pabeiguši mūsu sanāksmes darbu šorīt no rīta. Ļoti vērtīga sanāksme bija. Paldies komisijai, paldies lūguma rakstu iesniedzējiem par video materiāliem un paldies arī iestāžu pārstāvjiem par viņu pienesumu. Liels paldies, jauku visiem rītu, tiem, kam, tiem kas dosies brīvdienas, jaukas brīvdienas.